Jā, šodien guten morgen, liebe kolēģini. Labrīt, dārgie kolēģi, cienītās dāmas, godātie kungi. Sveicu jūs šodien, eh, turpinot mūsu kultūras komitejas sanāksmi. Un pirmais darbkārtības punkts šodien ir eh, Kozlova kungs, ir ieradies pie mums no revīzijas palātas Eiroņūs eh, jautājumu kontekstā. Mēs esam cieši sadarbojušies ar mūsu kont kolēģiem. Uh, Šobrīd eh, izskatās gan, ka no konta komitejas neviens cits nav klāt. Esmu abās komitejās, bet eh, bija jau teikts, ka eh, kāds no konta komitejas tomēr vēl ieradīsies, vismaz viņi bija ielūgti. 2017. gada aprīlī mēs jau organizējam kopīgu uzklausīšanu ar kontu komiteju par īpašojnieku struktūru un redakcionālo neatkarību. Un šorīt Kozlova kungs uh, stādīs mums priekšā šo pārskatu, ko ir izstrādājusi revizijas palāta, kas izmeklē, kā uh, komisija uzrauga atbalstu Eiroņūs. Un um, tas bija aicinājums no parlamenta uh, Eh, no, nu, konstatēt, vai um, finansējums notiek um, caurskatāmi un vai tiek pildīts uh, Eiropas Savienības uzdotais uzdevums Eiroņūs. Pēc Kraslova kunga prezentācijas es uh, došu vārdu kultu un kontu komitejas uh, kolēģiem, kas ir klāt, uh, arī komisijai būs iz, iespēja izteikties. Un uh, pēc tam tad varēs atbildēt uz uzdotiem jautājumiem. Vispirms došu vārdu Koslova kungam. Uh, un viņš stādīs mums priekšā šo ātro lietas analīzi. Nevairāk kā 10-15 minūtes. Lūdzu, Kozlov kungs, jums vārds. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es gribētu pateikties priekšsēdētājai, komitejas priekšsēdētājai vispirms par to, ka iekļāvāt šo darba kārtības punktu darba kārtībā un uh, Eh, par to arī, ka konta komitejas eh, deputāti šeit var piedalīties, jo mēs vēršamies pie abām komitejām. Tā kā tā ir mana pirmā parādīšanās jaunajā parlamentā, pirmā uzstāšanās, es gribētu apsveikt jūs visus ar eh, jūsu ievēlēšanu parlamentā vai atkārtot ievēlēšanu, novēlēt jums piecus radiošus ražīgus gadus. Un mēs, revīzijas palāta, kā vienmēr atbalstīsim jūsu darbu. Uh, Varbūt pāris eh, vārdi par mani. Es esmu revizijas palādes eh, biedrs, strādāju 4. palātā, mm, jeb kamerā, kas attiecas uz vienoto tirgu un pārvaldības jautājumiem. Sāksim ar eh, šo pašu pārskatu. Pirmkārt, par šo dokumentu nedaudz un par mūsu darba grafiku. Uh, Mēs prezentējam faktus šajos pārskatos eh, par konkrētiem specifiskiem jautājumiem vai problēmām, un, ja nepieciešams, ātrie lietas pārskati var iekļaut analīzi, lai palīdzētu izprast šos faktus. Un es gribētu uzsvērt eh, to, ka ātrais pārskats nav eh, revīzija, jeb audits. Šajā konkrētajā gadījumā mēs analizējām tagadējās attiecības starp komisiju un Eironews. Uh, un identificējām uh, dažus trūkumus, kurus mēs aicinām jūs apspriest, un varbūt, ka potenciāli komisija tos varētu uh, risināt. Es gribu uzsvērt arī to, ka visos darba posmos mums bija lieliska komunikācija. Te ir runa par eh, aktivitātēm un sistēmām, kuras komisija ir Um, lietām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 Eiropas Savienības atbalsts tika pamatots ar eh, no nu, Euronews ir eh, sabiedriskās informācijas avots. Un tagadējā regulā vairs nav šāds uh, teksts, ka uh, šī iemesla dēļ būtu jāatbalsta Eironews. Un tas vairs nav Eiropas Savienības vispārīgās intereses uh, pamatojums. Uh, Un tagad uh, mēs redzam, ka um, Eiroņūs sniedz sabiedrisku pakalpojumu informācijas jomā, un tomēr uh, Eiropas Savienības dalībvalstis uh, neatzīmē, uh, ka, nu, tātad nenosaka, ka Eiroņūs ir uh, vispārējā sabiedrības interesēs. Tas nozīmē, ka Eiroņūs varētu nebūt pieejams visiem vai daļai Eiropas Savienības iedzīvotāju. Mēs arī uh, konstatējām, ka trūkst formālas ko koordinācijas, nav tāda mehānisma ar ko komisiju, jo patiesībā individuāli ģenerāli direktorāti un daļa no DG Connect var veidot uh, tiešas uh, attiecības, kontraktuālas attiecības ar Eiroņūs. Uh, Un šī te formālā koordinācijas mehānisma trūkums komisijā starp dažādiem ģenerāldirektorātiem samazina finanšu atbalsta caurskatāmību, kas ir sniegts eiroņos. Un tas var uh, ietekmēt uh, arī atbildību, kas ir eiroņos. Mēs arī daļā, kā daļa no mūsu darba, um, pārskatījām ārējos, uh, ārējās revīzijas, kas tītas, lai uh, auditētu Eiroņuz aktivitātes. Un daži būtiski uh, ierobežojumi, uh, kas ir norādīti revīzijās, uh, līdz šim nav uh, labotas šīs kļūdas. Uh, tur uh, tiek norādīts, ka nav uh, analītiskas uh, atbildības sistēmas, uh, jeb grāmatvedības sistēmas, ka tur tiek izmantotas aplēses, un uh, šeit ir risks, ka uh, varētu būt uh, atšķirības starp vienības izmaksām un patiesajām izmaksām. Komisija ir arī uh, ieviesusi uh, atbilst sasniegumu vērtēšanas ietvaru, lai mērītu, kā tiek sasniegti mērķi. Tas atspoguļojas pamat nolīgumā par attiecībām. Un tomēr mēs konstatējām, ka komisija patiesībā nav izveidojusi sistēmu uh, ar kur starpniecību varētu pārbaudīt eh, šos te ziņojumus, ko sniedz Eiroņūs, un varbūt, ka vēl svarīgāk, lai sasaistītu uh, ikgadējā finansējuma uh, sasniegums, lai tos mērītu. Eiroņūs uh, regulāri sūta operacionālo ziņojumus komisijai, bet mēs neesam redzējuši saikni starp šo informāciju un tās analīzi, uh, un uh, ikgadējiem finansēšanas lēmumiem, kas tiek pieņemti komisijā. Sasnieguma kontrols mehānisms uh, darbojas tādā ad hoc sistēmā, balstoties uz uh, kontrols ietvaru. Šeit tātad es jums sniedzu īsu pārskatu par šo ātro lietas pārskatu. Ziņojumā pašā ir vairāk informācijas. Paldies par eh, iespēju eh, sniegt šo prezentāciju, un es ar prieku uzklausīšu jūsu komentārus un jautājumus. Paldies, priekšsēdētāji! Liels paldies par šo ievadu! Es gribētu vispirms dot iespēju deputātiem uzdot jautājumus, un arī komisija tad varēs eh, pēc jautājumiem, kas tiks uzdot Kozlaukungam, arī paust savu nostāju. Sākšu ar koordinatoriem, katram divas minūtes, un pēc tam pārējie deputāti varēs vienas minūtes ietvaros uzdot jautājumus. Mums ir vēl jāskata citi darbkārtības punkti, tāpēc laika nav pārāk daudz. Gribu sveikt arī eh, Moniku Holmaieri, eh, budžeta kontrolas komitejas eh, priekšsēdētāju. Ja tu gribi, var nākt sēdēt šeit augšā pie garā galda. Ja nē, tad nē. Un tad vispirms Mihaila Šoidrova. Eh, uvedení vaš... Liels paldies par to, ka devāt man vārdu, un paldies par jūsu prezentāciju. Tā bija tāda eh, tiešām padziļināta prezentācija. Paldies, ka tik detalizēti stādījāt priekšā savu pārskatu. Ja ļausiet, es apkopošu to, ko sapratu no šīs prezentācijas, ko jūs sniedzāt. Tātad, ja es pareizi sapratu, tad lielākā problēma ir tā, ka Eiropas Savienība sniedz finansējumu organizācijai, aktivitātēm, kuras tiek uh, veiktas tādā privātā ietvarā. Patiesībā tā ir lielā mērā privāta organizācija. Un šī organizācija Uh, iepriekš uh, bija teikusi, ka tā netiks uh, vairākumā privāti finansēta, un šī apņemšanās uh, ir tāda kvantitatīva, un šī perspektīva patiesībā nepasaka, vai Eiroņūs patiesībā uh, sniedz tos pakalpojumus, kurus tā apņēmās sniegt. Tātad šī ir tāda finanšu un struktūras analīze, nevis pakalpojuma analīze, un no šī skata punkta es uh, neredzu tādus ieteikumus prezentācijā. Jums ir secinājumi. Uh, Eh, jūsu analīzē, ko jūs esat izdarījuši. Tātad jūs eh, identificējat trūkumus tajā, kā ir organizēts eiroņos, un arī trūkumus attiecībā uz eh, komisijas sadarbību ar eiroņos. Bet es gribēju jums arī pajautāt, vai jums ir ieteikumi, kā tālāk rīkoties? kas var izrietēt no šīs analīzes. Varbūt, ka ir jāveic vēl kāds pētījums ar vai bez komisijas atbalsta, bet es domāju, ka galvenā problēma ir tāda, ka īpašumtiesību struktūra un tas, ka dalība valstis uh, izlēma uh, neskatīt Eiroņūs kā uh, sabiedrisko pakalpojumu raidorganizāciju un uh, Eiroņūs uh, līdz ar to uzvedas kā privāts ra raidītājs un meklē citus finansējuma avotus. Uh, Tātad tā ir privāta struktūra, privāta organizācija, pār kuru Eiropas institūcijām nav nekādas kontrolas un nav ietekmes. Tāpēc arī mans jautājums, vai jums ir kādi ieteikumi, pie kā varētu strādāt? Paldies! Thank you. <clears throat> Thank you. Paldies par šo jautājumu. Es gribētu uzsvērt, kā jau sākumā to darīju, ka šis ir pārskats, pārskata produkts. Pats tādos mēs eh, parasti konstatējam faktus un eh, maksimāli mēs varam izdarīt secinājumus attiecībā uz tiem faktiem, kurus analizējām, lai jums, kā parlamentam un arī uh, eh, padomēju, kā budžeta lēmēja iestādēm, sniegtu to papildu informāciju, kas ir nepieciešama, lai jūs pieņemtu lēmumus. Es domāju, Ko mēs darījām? Jā, mēs paraudzījāmies uz tagadējām attiecībām starp komisiju un Eiroņūs, jo tāds eh, bija parlamenta pieprasījums. Uh, uzklausīt komisiju. jums, bet šis jautājums ir nošķirts no jautājuma par to, vai tas modelis, kas ir izvēlēts eh, jau vairākus gadus, lai atbalstītu eiroņos, uh, Eh, ir eh, tāds eh, labs vai nē, bet tas ir atsevišķs jautājums, kur vajadzētu būt, varbūt varētu būt vajadzīgi citi pētījumi. Revizijas palātā šobrīd mēs analizējam iespēju vai nepieciešamību veikt auditu, jeb revīziju budžeta pozīcijai par audiovizuālo politiku, jo šie jautājumi kļūst aizvien svarīgāki. Uh, informācijas politika. Tas tiek gatavots, bet es nevaru šobrīd uh, konkrēti neko pateikt. Būtu ļoti labi, ja mēs varētu uzklausīt komisiju, komisijas reakciju, varbūt, ka viņi kaut ko jau ir līdz šim izdarījuši, un tas jums arī sniegt papildus informāciju. Paldies! Vielen Dank. Äh, die Vorsitzende des Haushaltskontrollausschusses hatte sich noch. Lielas paldies. Äh, ir pieteikusies runāt arī budžeta kontrolas komitejas priekšsēdētāja Monika Holmeire. Lielas paldies. Man äh, būtu šāds jautājums, un tas ir saistīts, protams, ar sekām, bet arī ar analīzi. Un, ja es analizēju, ka kas ir uh, noticis ar lielāko daļu naudas, tad izskatās, ka lielākā daļa ir piešķirta tieši eiroņūs, un proti šī nauda ir piešķirta um, privātajam sektoram, jo galu galā mm, šīs uzņēmums tiek vadīts no privātās puses. Parasti, ja mēs slēdzam kādus līgumus, tad, protams, mēs tur kaut ko apsolam, bet ja runa par mēdījiem, tad tas ir kaut kas absolūti neparasts. Šeit taču nav runa par kaut kādu IT programmu, kas tiek attīstīta, kura mēs eh, pasūtām to kādam uh, programmētājam. Šeit taču ir runa par konkursu un te ir paredzēta arī konkrēta procedūra. Manuprāt, šeit problemātiski ir tas, ka lielākā daļa no budžeta līdzekļiem ir šķirta uh, eh, novā priekšlikuma, un atbildēs ir norādīts, ka ir vajadzīgi uzlabojumi. Neskatoties uz uh, to, vai izvēlētais uh, modelis atbalsta sniegšanai ierīnos uh, kā vienam konkrētam kanālam, ir pareizā pieeja. Personīgi var komentēt, ka iespējams ir citas. Galu galā sniedz šo pakalpojumu. Mums tagad eh, sev ir jāuzdod jautājums, vai mēs esam apmierināti ar šo sniegto pakalpojumu. Lai to izdarītu, mums ir vajadzīgs kontrols sistēmas. Kā jau es norādīju, es varu tikai atkārtot, ka iespējams vajadzētu nodrošināt uzlabojumus kontrols sistēmās, tā lai mēs varētu saņemt pārliecinošu atbildi uz šiem Uh, jūs uzdotajiem jautājumiem. Petra. Jā, es varētu uh, pavisam uh, konkrēti paturpināt tikko uzdoto jautājumu. Vispirms uh, liels paldies par sagatavoto ziņojumu. Uzskatu, šeit esam saņēmuši ļoti svarīgas norādes. Jā, patiešām mēs uh, šeit uh, skatāmies, ka īpašnieku struktūra gadu gaitā visu laiku ir mainījusies, Un ja mēs pastāmies uz konkrēto budžeta pozīciju, tad eh, no tās tiek galvenokārt eh, finansēts tieši Eiroņūs. Mēs eh, šajā komitejā visu laiku esam cīnījušies par to, lai varētu finansēt, piemēram, arī Eironet Plus no šīs budžeta pozīcijas, un tas nebija iespējams. Tāpēc es varu pilnībā saprast Monikas Holmeieres pausto kritiku. Vai tiešām šeit ir runa par to, ka privāts uzņēmējs konkrētā dalībvalstī tiek finansēts no Eiropas institūciju puses, vai tas ir pieļaujami, un šeit netiek piemērotas nekādas subsīdiju kontrolas. Es domāju, ka mums vajadzētu paskatīties, kas tieši notiek ar subsīdiju tiesībām. Šeit nav runa tikai par finansējumu avotu. Te tā tad ir runa par budžeta pozīciju, kas ir mūsu kontrolē, bet uh, Šķiet, ka katrs ģenerāldirektorāts ir tiesīgs brīvi slēgt līgumus ar eiroņos, un tie nekādā veidā netiek koordināti. Un tieši tāpēc katru gadu uh, eiroņos tiek piešķirti apmēram 24,5 miljonu eiro. Uzskatu, ka tas ir problemātiski. Šeit parādās jautājums, kas tad tieši pasūta šo programmu. Nu, kas tad e, šeit ir šis ģenerāldirektorāts iekšējā tirgus vai konkurences ģenerāldirektorāts, kas eh, pasūta pakalpojumu eiriņos, vai viņi pasūta arī, kas tieši tiks rādīts. Īsnībā mums arī nav pārskata par to, cik īsti cilvēki var skatīties eiriņos programmas. Te ir runa tikai par kaut kādu kvotu sistēmu. Uh, Mums vajadzētu saņemt konkrētas eh, norādes par to, vai eh, šie, šīs instrukcijas tiek izpildītas, eh, skatoties no mūsu viedokļa, bet mums arī vajadzētu saprast, cik daudz cilvēku izmanto šo piedāvāto programmu. Nu, iespējams, programma nav pietiekami laba un cilvēki to vienkārši neskatās. Uh, Mums nav vispār nekādu mērījumu par to, cik daudz cilvēku Eiropā skatās eh, šo programmu, nerunājot šeit par to, vai tehniski programma ir pieejama. Well, uh, thank you, uh, thank you. Lielas paldies, kamervērtas kundzei. Es varu vienkārši piekrist jūsu komentāru paustajam viedoklim. Jūsu uzdotie jautājumi ir atbilstoši, taču ja mēs runājam tādos, tādās vispārīgākās nostādnēs, tad eh, pirmkārtā mums vajadzētu atgriezties pie jautājuma par eh, vispārējo sabiedrības interesi. Tātad agrāk mēs balstījāmies tieši uz šo konkrēto premisi, ka Eiroņus ir mm, sabiedrības interešu pakāpojums. Uh, Mums ir jāatbild uz jautājumu, vai tas tā tiešām ir, un tāpat arī mums ir jāskatās, vai mēs nevarētu to panākt kaut kādā citā un labākā veidā. Par skatītājiem. Tas ir kaut kas tāds, ko mēs nevaram izvērtēt, tāpēc, ka tas ir ļoti dārgi. Lai mēs varētu veikt pētījumu par skatītājiem, tad tas mums izmaksātu tikpat daudz, cik līdzekļu ir visā šajā budžeta pozīcijā. Mēs varam šeit balstīties tikai uz aplēsēm. Un uh, tieši to arī darīja auditori, kas veica revīziju par Eiroņūs. Viņi uzsvēra, ka datus par skatītāju skaitu ir iegūt ļoti grūti. Ja varētu teikt, ka Eiroņūs tagad eh, cieš no tā, ka dalībvalstis nav nodroš nodrošinājušas eh, šim kanālam publiskās servisa eh, īpašības. Šāda veida kanāliem ir tiesības saņemt valsts atbalstu. Ir pilnīgi skaidrs, ka Eiroņūs gadījumā to visu mīkstina Eiropas Savienības sniegtais atbalsts. Tāpat arī mēs redzam, ka ļoti liels ienākuma avots ir reklāma. Tad, kad mēs apspriedāmies ar Eiriņu uzvadību, viņi mūs informēja par mēģinājumiem palielināt eh, savus ienākumus, kas tiek gūti no reklāmas. Potenciāli tas nozīmē, ka Eiriņūs varētu sevi finansēt pats vai vairāk būt uh, atkarīgs no pašfinansējuma bet pašlaik eh, lielākā daļa no finansējuma nāk no Eiropas Savienības budžeta. Liels paldies! Nākamā runātāja Ferā kundze. Liels paldies, eh, priekšādātāji! Patiešām šī prezentācija ir ļoti aktuāla, tāpēc, ka mēs pašlaik strādājam pie budžeta jautājumiem. No jūsu prezentācijas es sapratu divas tādas svarīgas norādes. Uh, Pirmām kārtām mums ir svarīgi nodrošināt tādu lielu Eiropas mēdīju, ar kura palīdzību mēs varētu sniegt informāciju par Eiropas Savienību visur Eiropā, uh, Eiropas kontinentā. Un, protams, pastāv attiecības starp Eiroņūs un Eiropas komisiju. Pašlaik šeit trūkst skaidrības un arī kontroles. Jūs norādījāt, ka uh, Te ir runa par publisko servisu, un šis kanāls pilda šāda publiska servisa lomu, taču nav dots attiecīgs mandāts. Mm, es domāju, ka tam arī vajadzētu būt pirmajam kritērijam dot šādu mandātu Eiroņos vai arī kādam citam kanālam. Otrs jautājums attiecas uz budžetu. Šis šī budžeta pozīcija ir saistīta ar lielāko daļu no visa finansējuma, kas ir atvēlēts eh, plašsaziņas līdzekļiem. Eh, šī pozīcija tika atbrīvota, tāpēc, ka mēs mm, bijām uztraukti arī par tulkošanas eh, izmaksām, taču mums absolūti trūkst iespēju izvērtēt to, kā tieši šie finanšu līdzekļi tiek izmantoti. Es uzskatu, ka Eiroņos iespējams nav perfekts spēlētājs, bet ņemot vērā mūsu rīcībā esošo informāciju un to, ko jūs norādāt savā ziņojumā, žurnālisti ir neatkarīgi, tāpat arī mm, redakcionālā kvalitāte ir augstā līmenī, bet, protams, mums parādās jautājumi par skatītājiem, tātad tas, ko uzdeva Kamervertas kundze. Uh, Iespējams būtu vajadzīgs eh, tāds vispārējs audits. Mums būtu jāskatās, eh, kas eh, tieši notiek ar skatītāju skaitu, un tātad mums varbūt ir jāpieliek punkts arī partnerības līgumam ar Eiroņūs. Mani interesētu, ko teiks komisija, un es gribētu zināt, ko tieši varētu uzlabot šajās attiecībās, pirmām kārtām skatoties uz efektivitāti, un otrām kārtām domājot arī par alternatīvām, kādas mēs varētu atrast, ja mēs šim līgumam liktu punktu. Lielas paldies par uzdoto jautājumu. Ja mēs atgriežamies pie brīža, kad tika izveidota pašreizējā komisija, Eiroņūz aktivitāšu un uh, Eiroņos un komisijas attiecību stiprināšana bija viena no prioritātēm attiecīgajai komisārei, kas bija komisāra Gabriela. Atgriežoties pie efektivitātes un klausītāju jautājumiem, mums uh, vajadzētu atcerēties, ka Eiroņūs ir ieviesis dažus uzlabojumus savā uzņēmējdarbības modelī. Agrāk situācija bija tāda, ka viens video tika tulkots vairākās valodās, un tagad, lai veicinātu uh, skatītāju skaita palielināšanu un lai konkrēti nodrošinātu saturu katrai mērķa auditorijai, uh, eh, Eiroņūs veido atsevišķus sižetus par vienu un to pašu tematu šie sižeti. tiek pielāgoti konkrētajam geogrāfiskajam rajonam, kur tie tiek pārraidīti. Un tas ir viens no veidiem, kā palielināt skatītāju skaitu. Jautājums, vai tas tiešām ir palīdzējis, to mēs neesam analizējuši, varbūt eh, komisijas kolēģi varētu par to pastāstīt. Kā jau es norādīju, viens no mūsu secinājumiem ir tāds, ka mēs neesam konstatējuši tiešu saikni starp īraņos operacionālajām iespējām un lēmumiem, kas tiek katru gadu pieņemti par finansēšanu. Šo saikni noteikti vajadzētu stiprināt, un tad arī jūs saņemtu vairāk informācijas. Uh, lai varētu izvērtēt, vai līguma parakstīšana ir pamatota vai nē. Paldies! Lielas paldies! Hallo, Sie hatten sich gemeldet, Frau Jenbo. Merci. Jenbo kundze, vai jūs pieteicāties runāt? Es eh, pilnībā varu pievienoties eh, iepriekšējai jautājumu uzdevējai, un es eh, gribētu viņas jautājumu papildināt ar dažiem punktiem. Esmu lasījusi, ka ir konkrēti trūkumi, ko varētu pārmest eiroņūs, un ir arī, uh, ir arī konkrēti trūkumi, ko mm, varētu piedāvāt tieši komisijai. Protams, šeit nevajadzētu visu mēst vienā maisā. Mums vajadzētu saprast, ka ir arī lietas, ko vajadzētu šeit nošķirt. Mums ir eh, jāskatās, ka ir arī investīcijas, kas nāk no valstīm ārpus Eiropas. Esmu iepazinusies arī ar atzinumiem un izlasīju, ka komisija pati ir aicinājusi Eiroņūs meklēt eh, citus investorus. Vēlos uzdot jautājumu, vai tas ir ticis kaut kādā veidā formalizēts vai ir norādīts, ka šiem investoriem ir jābūt no Eiropas vai gluži pretēji varēja meklēt eh, šos investorus arī ārpus Eiropas. Es eh, domāju, ka tas varētu būt arī ieguvums, jo šādā veidā mēs varētu iegūt eh, klausītājus, skatītājus ārpus Eiropas. Un varētu iegūt arī tādus skatītājus, kas iespējams nekad nebūtu skatījušies šo kanālu, ja te būtu runa tikai par uh, tīru Eiropas produktu. Es biju arī mazliet pārsteigta par to, ka mēs tikko dzirdējām, ka ir ieviesti dažādi kontrolas instrumenti, bet beigās kontrola tā īsti netiek veikta. Es gribētu saprast, kāpēc šī kontrola nav veikta. Tika runāts arī par to, ka varbūt vajadzētu mm, atņemt daļu no šīm investīcijām un atdot tās Eironet. Uh, Mums vajadzētu saprast, mums vajadzētu secināt, ko tieši komisija nav paveikusi, un tāpat arī vajadzētu saprast, ko nav paveicis Eiriņūs. Paldies! Jā, dann uh, eh, als nächstes Frau. Nākamā Andersons kundze. Es vēlējos norādīt, ka es dodu vārdu runātājiem balstoties uz politisko grupu lielumu. Un riņu grupa ir ceturtā grupa pēc lieluma, tāpēc tieši šajā brīdī jums tika dots vārds. Andersons konce. Paldies, priekšādātāji. Īroņos kanāls ir problēma gadījums, kā mēs esam dzirdējuši no daudziem runātājiem. Uh, Mums būtu vajadzīga tāda dziļāka analīze, bet to varbūt varētu veikt atbildīgie kolēģi no budžeta kontrolas komitejas. Ja runa par kultūras politiku, tad es varu konstatēt, ka Eiroņus nav parasts televīzijas kanāls. Te ir runa par kontrolas instrumentu, ko apmaksā Eiropas institūcijas, un tas ir paredzēts mm, sabiedrības viedokļa e, mm, kontrolēšanai un e, adaptēšanai. Šeit es eh, citēju. Eiroņūs ir jāpārraida tādas programmas, kas attiecas uz Eiropas politiku un to, kā tā ietekmē Eiropas pilsoņu dzīvi un kā tā tiek atspoguļota dalībvalstu politikā. Eh, Tātad tas nozīmē, ka eh, mēs varam kontrolēt pilnībā šīs pārraidītās programmas. Jūs vienlaicīgi norādāt, ka ir jācīnās panākt redakcionālā neutralitāte un žurnālistikas neatkarība. Tātad Eiroņus ir noslēdzis arī citus eh, pakalpojumu līgumus ar astoņiem ģenerāldirektorātiem, un eh, šeit eh, tiek vairāk detalizēts, kas tieši būtu jāpārraida, bet vienlaicīgi absolūti netiek veikta nekāda kontrola komisijā. Ja runa par īpašnieku struktūru, tad arī tas jau ir ticis minēts, tikai 15% ir Eiropiešu rokās. Bet Eiropas komisija nodrošina 38% no eiroņos budžeta. Un uh, vakar tika nolēmts, ka šo nodokļu maksātāju naudu izmantos vēl lielākos apmēros. Eiroņus ir monopola status un kaut arī Eiropas Savienības iekšējais tirgus izvēlējies moto atbrīvoties no visiem monopoliem. Šeit komisija aizstāv monopola pozīcijas. Uh, mēs varētu konstatēt, ka Eiroņūs un arī neviens eh, cits eh, mēdījis nedrīkstētu saņemt no Eiropas komisijas nodokļu maksātāju naudu. Tāpēc eh, gribētu uzdot jautājumu, vai komisija vēlas ieviest budžeta plūsmuju kontroli, un vai tā vēl šeit iesaistīt revīzijas palātu. Un otrais, vai šī kanāla redakcionālā satura kontrola arī tiek paredzēta, vai tas ir iekļauts darba kārtībā. Kolēģi jau jautāja, cik tad skatītāju īsti skatās šo kanālu. Tātad, ja runa par Brexitu, tad E- Eiroņos kanālā bija ievietots video par Brexitu, un to bija noskatījušies 675 skatītāji. Es gribētu zināt, vai komisija turpinās atbalstīt šo kanālu. Uzskatu, ka šeit mēs varētu daudz diskutēt. Kozlovkungs, lūdzu. Paldies. Domāju, ka šie komentāri un arī iepriekš paustie komentāri bija vairāk vispārējas dabas. Uh, Jūs eh, paudāt savu viedokli par mūsu sniegto informāciju, kā arī informāciju, ko esat saņēmusi no citiem avotiem. Mēs eh, pētījām šo jautājumu no perspektīvas, ka šeit pastāv attiecības eh, starp Eiropas Savienības budžetu un konkrēto pakalpojumu sniedzēju. Mēs vēlējāmies saprast, vai Mēs esam apmierināti ar to, kā šīs attiecības tiek uh, kontrolētas un kā par tām tiek ziņots. Pirmais solis būtu saprast, vai un kā šīs attiecības varētu uzlabot. Tas uh, ir vienīgais, ko es varu komentēt kā revīzijas palātas loceklis. Paldies! Paldies! Un pēdējā koordinātore Kizilirek, koordinātors Kizilirekungs. Paldies! Esmu izskatījis šo ziņojumu, un eh, dažās lapusēs, piemēram, 9. lapusē, esmu uh, konstatējis, ka ir Ils Salvatorija di Pāvija, tātad neatkarīgs institūts, kas um, kontrolē masu komunikācijas, un tas ir konstatējis, ka uh, Eiroņūs ir apņēmības pilns būt neatkarīgs un objektīvs, un žurnālistu neatkarība nekādā veidā nav tikusi iedragāta. Nu, tad es varētu konstatēt, ka žurnālistikas ziņā viss ir kārtībā Eiroņos kanālā. Otrakārt, es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi, lai programmu tulkošana netiktu samazināta. Domāju, ka ir svarīgi, lai šīs programmas uh, tiktu pārraidītas um, dažādās valodās. Tādā veidā mēs varētu palielināt klausītāju skaitu. Šeit ir runa par kanālu, kas uh, nodrošina neatkarīgu informāciju. Tad, kad es skatos eiroņos, es uzskatu, ka es skatos kaut ko citu, kas, uh, ja es to salīdzinu, piemēram, ar CNN. Savā ziņojumā jūs norādāt, ka ir daži trūkumi programmēšanas jomā. Te es nevaru paust savu viedokli, bet es gribētu dzirdēt Eiriņos pašu viedokli par šo ziņojumu. Vai jūs zināt, kā Eiriņos ir reaģējis uz šo ziņojumu? Es gribētu dzirdēt argumentus arī no viņu puses. Nu, šķietami, žurnālistika nemaz nav tik slikta, un tas taču ir pats svarīgākais. Jā, eh, uh, is... E- Jā arī tas uh, ir drīzāk nostājas jautājums nekā tieši uh, jautājums uh, revizora palātai un vēlāk uh, arī komisija, kuru vairāk uh, kārt šeit uh, pieminēja. Ja Uh, sniegs savu viedokli. Šodien nav paredzēts uzklausīt eiroņus. Katrs var uh, izvēlēties um, rīcību, kā vēlas, var tikties ar viņiem. Šodien darba kārtībā ir uh, revīzijas palātas atzinums un komisijas teiktais, un noteikti kā ar šiem jautājumiem nākamo nedēļu un mēnešu laikā mēs arī strādāsim. It īpaši ievērojot diskusijas par vidējā termiņa budžeta izdevumiem un atsevišķām budžeta rubrikām. Es domāju, ka runājot par uh, galma raidītāju, nu, lai nu ko um, nevarētu uh, pārmest eiroņos, tad tā ir uh, komisijas galma, tā kā galma raidītāja izpausmes. Tas nu gan ne. No vienas puses ir līgumi, kas ir noslēgti, vienošanās, kas ir noslēgti, komisija ir bijusi neatkarīga un naudas devēji e, ir e, rīkojušies e, tā, un tai nav tiešas ietekmes uz satura eiroņos raidījumos. Un arī tas nav jautājums, par kur šodien runājam, bet gan par kontrolas mehānismiem, par līdzekļu izmantošanu, kas ir ietver dokumentos, ietverts saprātīgs darbs, kontrolas īstenošana un arī kāda kontrole kaut kādās vietās nav tikus veikta, kā to uh, mainīt, par to runā šis ziņojums. Tādēļ šodien vajadzētu koncentrēt mūsu darbu uz to, kas tieši ir saistīts ar uh, šo ziņojumu analīze un secinājumi. Es domāju, ka tam būs nepieciešamas sarunas uh, un pievērsīsimies uh, vēl plašāk šim jautājumam. Viens jautājums par kontrolas mehānismiem. Proti par to, kā atbilstošā informācija starp raidītāju un komisiju notiek. Vai no komisijas puses nekas nav noticis vai nepietiekami? Kā jūs vērtējat uh, komisijas uh, darbību vai uh, komisijas darbības daļu attiecībā uz Eiroņus saikni? Uh, Tas ir drīzāk, nu, teiksim, no Eiroņūs puses problēma, ka saikne netika izveidota, vai arī jautājums ir par to, vai komisija nav pārbaudījusi adekvātu visu noteikumu piemērošanu. Tas ir mans jautājums. Un varbūt arī pieminēšu to, ka gribu komentēt, un ir nozīmīgi, lai mēs no Eiropas puses arī uh, informāciju par Eiropas Savienību uh, saņemt ne tikai no nacionālā redzes punkta, bet arī nepakārtoti. Nacionālajie raidītāji tikai ierobežoti tam pievēršas, un ja mēs paraugamies uh, uz stāstīto, tad tas ir vienmēr caur nacionālo prizmu, un es domāju, ka ir nozīmīgi, lai būtu kopējs Eiropas informācijas telpas uh, jautājums. Kas to veids, nu par to ir jādiskutē, vai viens vai arī vairāki daudzi piedāvājumi sadarbība. Tas ir jautājums, ar kuru mēs varētu nākamo mēnešu laikā strādāt arī runājot par jaunu ievirzi programmu. Kozlaukungs, lūdzu, jums tagad vārds. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Nu, es domāju, kā jau vienā no mūsu secinājumiem tiek minēts, mēs. Uh, Redzam, ka partnerattiecību līgumā ir kvalitatīvi un kvantitatīvi indikātori. Eiroņos informācija snieg regulāri. Tā tiek sniegta komisijai. Tātad operatīvā līmenī informācijas apmaiņas starp komisiju un Eiroņos darbojas labi. nedaudz uh, sarežģīta situācija ir, kā komisija izmanto šo informāciju lēma pieņemšanā par ikgadējo finansējumu. Vai uh, un kā informāciju saņem no Eiroņos? Un kā uh, tā ir izvērtēta? lai e, izmantotu lēmu pieņemšanā. Un tas ir tas, ko mēs pasvītrojam mūsu secinājumos. E, mums e, iespējams vajadzēs vairāk informācijas no komisijas un iespējams uzlabojumu no komisijas puses. Izmantošu uh, iespēju komentēt par uh, redakcijas neatkarību mūsu secinājumu, un viens no tiem ir balstīts uz uh, septiņiem neatkarīgiem atzinumiem, un netika atrasts nekādas nopietnas vai arī nekādas uh, pārkāpuma pazīmes uh, par uh, satura neatkarību un redakcijas neatkarību vispār. Dažkārt uh, pētījums uh, finansē Raņus uh, pats uzlabojums un nevar uzreiz teikt, ka viņi ir uh, mazāk uh, nozīmīgi. Uzlabojums varētu būt tāds, ka šie pētījumi ir komisijas uh, iniciēti, un tas varētu būt pienesums uh, to neatkarīgumu. Un paldies! Paldies! Vēl trīs jautājumi. es uh, varētu uh, lūgt uh, sniegt uh, apvienotas atbildes un lūdzu minūta laiks. Folas, Kamar, Evert un uh, Ninas kungs. Paldies, uh, priekšsēdētājs kundze. Jā, kā jau uh, tika teikts, uh, jāskatās uh, tādā plašākā kontekstā. Es domāju, ka jautājums ir sarežģīts. Jūs jau runājat par kontrolas mehānismiem, un jūs teicāt, ka nav pietiekami daudz kontrolas. Un uh, mani secinājumi kā jaunam deputātam ir, ka mēs finansējam Eiroņus, bet nevaram to uh, kontrolēt. Es esmu žurnālists, un es uh, nepieņemu, ka kāds iejaucas manā uh, neatkarībā, un ir labi, ka Eiroņus saglabā savu neatkarību. Bet jūs teicāt arī, ka uh, ir jābūt šai Eiropas perspektīvai. Jūs tāpat arī teicāt, ka dalībvalstu nosaukumi tiek akceptēti tādi, kā uh, valstis uh, to nosaka. Eraņos ir uh, nelegāli izmantojis uh, Kipras nosaukums, un kolēģi saka, jā, no Eraņos ir privāta organizācija. Uh, ja šīs atbildes tiek sniegtas, nu tad tiešām pret to ir jāvēršas. Paldies! Jā, finansēšana. Jā, paldies. Un eh, es vēl esmu satraukta par to, kā acīm redzot eh, no komisijas puses, nu tāds tā kā automātisks naudas piešķīrums eh, ir iestājies, dodam naudu eiroņos, neatkarīgi no tā, par ko Eiroņus uh, uh, raida un uh, kāds ir rezultāts uh, līdzekļu izmantojumam. Nu, vismaz tāds secinājums ir pēc uh, tā, ka izlasa šo ziņojumu un gribētu uzklausīt komisiju, kāda ir viņa nostāja. Un man liekas, ka mums ir um, jāuzdod jautājums, vai nav iespējams citi labāki piedāvājumi, kas būtu Eiropas interesēs un kas varētu uh, darboties un kas kā Eiroņus varētu arī veiksmīgāk darboties. Un raugoties uz skaitļiem, Facebook, Deutsche Welle piedāvājums ar France Media un Moon, tur ir trīsreiz tik daudz skatītāju nekā internetā nekā tās, ko Eiroņus piedāvā. Un man liekas, ka tas ir jautājums, kas ir jāievēro. Uh, Mm, jautājums ir, nu kā mēs varam to mērķi, ko esam nosprauduši, vislabāk sasniegt, un varbūt, ka nu, ne tikai uh, viens tiek veicināts, bet arī vairāki, kas šajā pašā jomā strādā. Paldies Petrai Kamer, Evertai, tagad Ņienes uh, kungs. Nu, sākumā man liekas, ka ir uh, jābūt neatkarībai vai komisija maksā vai nē, jo tas būtu tieši eh, pretēji eh, neatkarīgam eh, žurnālismam. Jā, raidīts tikai tas, ko grib. Nu, tā tad eiroņos jābūt un jāpaliek neatkarīgam. Bet mans jautājums savādāks. 85% pārdošana ir tikai kopš 2015. gada. Kas to piedāvāja un vai to var uh, atcelt, jo tad būtu status quo situācija atcelta un tas vairs nebūtu privāti un nebūtu vairs šāda problēma. Bet uh, problēma diezgan liela un tāpat līdzīgi kamera Everts kundzei grib teikt, Eiroņūs ir raidītājs, kas nu būtībā nemaz nav aktuāls mūsu laikā. Analogā televīzija, kurā um, tikai vienā virzienā tiek raidīts, ir nu vismaz jau gadu desmitiem nav aktuāls. Vācijā to redzam, Un tādēļ piedāvājums ir, nu, piemēram, YouTube vai tiešsaistē, un tas taču arī būtu veids, kā Eiropas saturu un raidsabiedrību veicināt. Vai ir Eiroņūs uh, šajā virzienā strādājis un vai var to atpirkt? Jau kādā formā. Paldies. Kas los? No. Kozlova kungs. Nu, vēl vienreiz eh, jūs un tad 5 minūtes komisijai. Jā, paldies par šo jautājumu. Es domāju, ka mūsu dokumentā mēs esam norādījusi uz, norādījuši uz eh, attiecību, īpašumu attiecību veiktu. Eh, tātad sākumā tā bija 100% Eiropas raidu organizāciju īpašumā. Noteiktā brīdī es nezinu nu, par Toniku un arī uh, uh, revizijas uh, palātā tas nav zināms, vai vienā kādā brīdī uh, dalībvalstu lēmums turpināt uh, finansēt raidītājus samazinājās un lai uzturētu uh, Eironus, lai paliktu un arī lai komisijas uh, vēlme uh, pastāvot. Uh, informēt sabiedrību. Vienīgais ceļš bija atrast privātus investors. Un tas ir, kā tas attīstījās. Nu, Luksemburgā, Eģiptes pilsoņu uzturēt īpašumtiesības turoša pilsoņu kompānija iegādājās daļu uh, no Euronews un uh, NBC. Uzlabojums bija uh, dažu valodu digitalizācijā un tāpat arī attīstot konkurēt spējīgāku televīzijas kanālu angļu valodā, kur ir vairāk žurnālisti, kas darbojas tieši norises vietās. Uh, Tas atbalsta jau mans iepriekš pausto domu, ka privātie investori uzlaboja biznesa modeli un uh, uzlaboja erēņos konkurētspēju, bet tas, protams, ir uh, atdalīti no jautājuma, vai Eiropas Savienībai vajadzētu vai nē uh, finansēt. Nu, fakts ir tāds, ka viņi kļuva konkurētspējīgāk, un jautājums ir, atkal, vai mēs uh, domājam, ka uh, intereses, vispārējās intereses uh, labāk tiek pārstāvots eiro ņūs vai kādā citā veidā. Jā, paldies. Un gribētu sveikt arī Abe Montes kungu komisijas vārdā. Viņš tagad uzstāsies komisijas vārdā. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsādājs kundze. Labrīt visiem. Daudz, kas tika šeit teikts, un es gribētu sākt noskaidrojot situāciju, ka finansiālās attiecības, kāds ir Eiropas komisijai, un Eiroņus sākās 1993. gadā, mēs finansējām ar budžeta 2-3 eh, miljoni gadā raida sabiedrības un kopš 2010. Eh, gada mums ir programmu vienošanās un eh, no 2012. gada komisija aptuveni 18 miljonus apjomā finansē raida apjomu Eiroņos. Kozlova kunga teiktajā noslēgumā tas ļoti nozīmīgs punkts. Tātad sabiedrības entuziasms, tātad Eiroņūs bija uh, radīts kā kopuzņēmums uh, un to izveidoja vairāki uh, publiskie raidītāji. Un šis entuziasms gadu uh, laikā samazinājās, um, un tie ir visi ziņu uh, kanāli, un arī finanšu iesaiste mm, kļuva daudz uh, uh, mazāka, un tādēļ eiro ņūs bija spiesta, ja vēlas izdzīvot, meklēt partners ārpus ierastā ietvaru, un tas ir šis ierastais punkts. Uh, Tātad komisija netika aicināta meklēt alternatīvas risinājumus, bet palīdzēt Eiroņos atrast spēcīgu biznesa modeli digitālā laikmatā. Un, manuprāt, pirmais secinājums šajā ziņojumā ir tāds, ka komisija atbalsta Eiroņos, lai atrast atbalstītu jaunus partnerus un labāk izmantotu digitālo tehnoloģiju. Un tas bija pamata mērķis, kas gan komisāra Oettinger, gan komisāra Gabrielu vadīja viņu mandātu ietvaros. Daudz kas tika teikts par kontroli. Un tā ir taisnība, ka perfekta situācija nepastāv un uh, noteikti var to darīt labāk, un mēs noteikti arī pievērsīsimies uzlabojumiem, kāda ir ieteikt ziņojumā, bet ko mēs darī, varam darīt vēl. Mēs varam saņemt uh, regulāru atskaiti no uh, Eiro News, un mēs nekad nemaksāsim, ja prasījumi un uh, noteikumi uh, kādi ir ietver līgumā, tiks izpildīti, taču mēs katru otro gadu varam prasīt ārējo auditu. Un katru gadu mēs varam veikt vai arī pieprasīt kādu veikt finanšu auditu Eiraņur. Tas var notikt katru gadu. Un vēl noteikti nozīmīgi ir tas, ka Pēdējais ārējais neatkarīgais izvērtējums Deloitte to veids 2018. gadā izdarīja secinājumu, ka Eiroņos ir efektīvs zemu izmaksu spēlētājs, kas sasniedz mērķus attainojot ES darbību komisijas līdzekļi ir uh, izmantot efektīvi, lai sasniegtu komisijas nosprostos uh, mērķus. Šis pētījums uh, nenorādīja uz koordinācijas trūkumu, uz uh, caurskatāmības finansējumu vai citiem trūkumiem. Un tas uh, norāda uz to, ka labāk ir jākoordinē satura uh, ziņa un labāk jādarbojas, lai komisija uh, būtu uh, vairāk iesaistīta uh, plānojot uh, atsevišķās sekcijas. Un tas ir tas, ko mēs darījām. Mēs izveidojam rīcības plānu, un viens no pasākumiem bija noturēt sēdes ar visiem tiem ģenerāla direktorātiem, kas šādus ziņu um, raidījums līdzveido, un tā ir tikai daļa no budžeta, kas šeit tiek izmanto 3 miljonu no nu, uh, vairāk nekā 20 miljoniem, kas ir gadu sniegti, lai uh, šo um, speci specializēto raidījumu veidošana uh, ievērotu uh, pamatā vai pamat ievirzē komisijas viedokli. Ko mēs esam darījuši, lai atbildētu uz izaicinājumiem? Ko komisija dara ar uh, šo ziņojumu? Tātad tas, ko mēs darām, ir uh, tas, ka mēs pārbaudām izmaksu efektivitāti darbībām, nu, piemēram, ne Eiropas valodu kanālos, arābu valodā. Mums likās, ka mums ir vairāk jautājumu par efektivitāti. Mēs samazinājām finansējumu un transformējām šo kanālu tikai digitālā saturā un ietaupītos līdzekļus pārlikām uz Eiropas programmām, un šeit mēs arī atbildām Eiroņus vērtējumam, kāds tika sniegts. Par kontrolas uzlabošanu. Tas, kas ir norādīts ziņojumā, ir tas, ka ir kontrolas, bet tās nav pietiekami sistemātiskas. Un tādēļ mēs izdev, izveidojam jaunu standartu operējošo uh, programmu ar standartu dokumentiem, kas veic visas kontrolējošās aktivitātes un ārējos procesus, monitorējot finanšu kontroli. Rīcības plānā jautājums iesaistot Observatorio Pavija, tā ir neatkarīga organizācija, kas pārbaudīja, vai uh, Eiroņūs saturs, redakcijas, redakcionālais saturs ir neatkarīgs. Un ko mēs darām? Mēs tiekamies ar šo neatkarīgo observatoriju EPAVIA organizāciju arī nākamo nedēļu laikā, lai lemtu par nākamo izvērtējumu, cik tālu redakcionālā neatkarība ir nodrošana. Un tas ir Eiropas komisijas darbs. Daudz kas tika teikts par šo redakcionālo neatkarību. Savīris, šī Eģiptes biznesmeņa iesaistīšanās noteica arī to, ka Eiroņus mainījās un Eiroņus katru gadu sniedz komisija igadējo caurskatāmības paziņojuma un stāstu par savu darbu un redakcijas neatkarību. Tātad to pārbauda arī šie neatkarīgie ziņojumi. Daudz kas ir darīts. Var darīt vairāk. Ja var darīt vairāk, tad mēs to darīsim. Bet nu, tas nav pilnībā, teiksim, tā kā tas ir. Tātad nav tā, ka nenotiek kontrols. Un es labprāt vēl divas minūtes vairāk laika izmantošu. Jo likumdošanas punkts ziņojumā par juridisko bāzi. Es nepiekritīšu uh, revizoriem, jo jaunie uh, 118. Uh, otrā punkta un 95. Uh, C un F punkti finanšu regulējumā rada uh, juridisko bāzi uh, Eiroņos finansējumu. Mēs esam to pārbaudījuši, un es varu ļoti detalizēti pastāstīt. Par to mēs esam pārbaudījuši ar Eiropas komisijas budžetu budžeta uh, um, departamentu un juridisko dienestu, ka tas ir absolūti pieļaujam un mēs varam turpināt finansēt eiroņus ar jauno finanšu regulējumu. Jūs norādat uz uh, to, ka mm, eiroņus norēķina sistēma nav pietiekama analītiska, lai uh, veiktu uh, auditu uh, uz ES uh, finanšu rēķina Tātad tas nebija finansējums finanšu auditoriem, bet gan finanšu auditori norādīja mums, ka nav tāda bloķējoša faktora. Bet būtu nu, tiešām vēlams tādu veikt un līdz ar to rīcības plāna daļā kontaktējamies ar Eiroņos, un viņi solīja, ka nākamajā februārī tiks ieviesta analītiska norēķina sistēma. Un noslēgumā, cik daudz cilvēku skatās Eiroņos un cik daudz varam to sastāvēt? 160 miljoni ģimeņu skatījās eh, Eiroņos un 5,3 miljoni cilvēku 16 eh, Eiropas eh, valstīs skatās šīs problēmas. Paldies! Monte. Bet Montes kungs, vai būtu mums kā komitejai iespējams šo te rīcības plānu saņemt, uz kuru jūs visu laiku norādāt, lai mēs to varam izskatīt? Uh, un um, kas tad ir noteikti šajā rīcības plānā un kas tiek īstenots, to mēs tad varētu novērtēt. Un budžeta kontrolas komitejai arī šos te ārējā audita dokumentus mēs varētu varbūt saņemt, lai redzētu, ko tad uh, Deloitte saka par šiem jautājumiem. Tos mēs gribētu lūdzu saņemt. Un otrais jautājums. Uh, tagad situācija ir mainījusies. Tad, kad sākās atbalsts eiroņūs, toreiz bija tikai uh, Eh, šie te sabiedrisko mēdīju eh, apvienība, jeb konsorcijas, kas gribēja šo te Eiropas eh, raidījumu kanālu attīstīt. Tagad mums ir citādāki pilotprojekti, kur Eiropas līmeņa ziņas caur internetu vai televīzijā, radio tiek gatavotas, cik lielā mērā tad tāds ekskluzīvs atbalsts vienam uh, um, komerc mēdījiem ir vēl pamatojams. Um, so on... Lai atbildētu uz jūsu jautājumu par rīcības plānu, uh, tas ir mūsu izstādāts uh, pēc šīs te revīzijas, lai uh, uzlabotu pastāvošās uh, kontroles ar prieku, uh, to jums nosūtīšu kad atgriezīšos savā birajā. Runājot par uh, observatoriju te pavijā, es ar viņiem sazināšos turpmākajās dienās, un tad uh, mēs uh, izvērtēsim to, vai būtu nepieciešams vēl kāds neatkarīgs audits, lai būtu cits finansējums vēl, bet uh, Tātad, ja jūs uzstājat, mēs katrā gadījumā to izdarīsim, bet uh, Atkal un atkal šo gadu laikā esam daudz laika veltījuši ar Eiroņūs, ar sabiedriskajiem mēdījiem, eh, kam ir vēl daļas eh, Eiroņūs. Mēs nekādas norādes nesaņēmām eh, ka editoriālā neatkarība nebūtu nodrošināta. Mēs nekad neesam saņēmuši nekādas būtiskas sūdzības, kas apšaubītu objektivitāti Eiroņūs. Uh, Un visbeidzot, jā, bija šis politiskais lēmums, kas bija mandāta vēstulē, un es varu vienkārši pieņemt zināšanai jūsu vēlmi, ka um, jaunā komisija varētu paraudzīties, kāda ir situācija tirgū. Paldies! Uh, Eh, Kamerēverts kundze un vai uh, Holmēras kundze kā budžeta kontrolas komitejas uh, eh, priekšsādātāji gribētu vēl kaut ko teikt, uzdot kādu jautājumu. Vispirms Kamerēverts kundze un tad Monika noslēgumā lūdzu. Jā, paldies. Es gribēju vēl pārjautāt. Um, priekšsēdētāji uzdeva jautājumu par citiem piedāvājumiem, kas eh, šobrīd Eiropā a, eh, tiek atbalstīti ar pilotu projektiem. Tā tas tiešām ir, vai ir konkrētas pārdomas no komisijas puses, un vai jūs a, eh, arī strādātu tādā virzienā, lai mēs šeit a, lielāku daudzveidību saņemtu um, no budžeta pozīcijām attiecīgajām, jo tas uh, ir lēmums, ko, kas ir jāpieņem komisijai, kā šie te līdzekļi šajā budžeta pozīcijā uh, tiek sadalīti. Tas, diemžēl, nav mūsu uh, rokās, varbūt tas izcītos savādāk, bet vai tur ir kaut kāds konkrēts pārdomas? Jūs jau nevarat gaidīt, līdz jaunā priekšniecība ieradīsies, būs jau vēl uh, Eh, zināms laiks līdz tam, un jums ir jāstrādā, vai ja jums ir konkrētas pārdomas par to, kā varētu šo līdzekļu eh, sadalē, iz, izdalē būt lielāka daudzveidība, jo ir taču citi eh, piedāvājumi, kaut gan tie ir ļoti jauni, un tie sasniedz daudz lielāku auditoriju nekā Eiroņos šobrīd. Monika, jā, mans jautājums arī iet tai pašā virzienā. Protams, ka var uh, Uh, sabiedrisko darbu īstenot, uh, saziņu ar uh, sabiedrību, un to mēs varam arī darīt, bet jautājums ir, vai tiešām visu naudu vajadzētu atvēlēt vienam medijam. Un tāpēc arī tāds kritisks punkts re revīzijas palātai. Vai nu mēs pērkam reklāmu, pērkam zināmu laiku mēdījos, to tad tu vari aizpildīt ar savu saturu, tas ir viens variants kas parasti visās valstīs tā ir ierasts, un otrs variants ir e, tāds, ka mēs e, zināmiem mēdījiem, bet tad tādā diversificētā veidā, mēs to zinām no Vācijas un no citām valstīm, tādā veidā, kā tādam sabiedriskam e, mēdījam finansējumu dodam, un ar to ir saistīts, protams, arī tas, ka ziņas tad tiek sniegtas par notikumiem Eiropā, uh, bet tad redakcionāli e, tam ir e, jābūt neatkarīgām ziņām. Tas, kas ir šeit, e, ir tāds dīvains radījums. Juridiski tas šķiet problemātisks, un kontu komitejā mēs to arī pētīsim, jo līdzekļu izdošana ir jānotiek tam tādā juridiski pareizā veidā. Uh, Un mums ir jāuzdod skaidrs jautājums komisijai. Mums vairāk ir bijusi šī diskusija ar komisiju par citiem uh, raidītājiem, kas arī ir gribējuši saņemt finansējumu, un tad komisija uh, uh, ir tā sīvi cīnījusies ar parlamentu, un mums tad beigās ir tomēr izdevies panākt šo finansējumu. Tas, manuprāt, ir ļoti problemātisks uh, veids. Uh, kā vienoties. Šeit tātad nav runa par IT eh, līgumu, kad eh, tiek eh, sniegts pakalpojums, laboti datori. Nē, šeit mēs runājam par preses brīvību, mediju brīvību un to veidu, kā tiek īstenots saziņas darbs ar sabiedrību Eiropas Savienībā. Un es domāju, ka arī no finanšu aspektiem un juridiskiem aspektiem mums pie šiem jautājumiem būtu aktīvāk jāstrādā. Paldies! Vēl viens runātājs ir pieteicies. Un tā kā mēs jau esam pārtērējuši atvēlēto laiku, bet šis ir jau svarīgs jautājums, tāpēc eh, to ir jāizskata. Tagad došu vārdu Farā kundzei un pēc tam Kozlovu kungam. Abe Montes kungam arī vēl īsi varētu dot laiku, lai viņš eh, var sniegt atbildi. Mums ir vēl viens punkts darba kārtībā un arī koordinātors sanāksme. Farā kundze, lūdzu. Ļoti ātri eh, un es atsaucos uz šo te diversifikāciju. Uh, Man tur tomēr šķiet ir arī risks, jo mēdīju jomā mums ir eh, vajadzīga arī tāda zināma var, zināms spēks, lai sasniegtu zināmu nosegumu, un ir jābūt arī tulkojumiem. Es vienkārši gribu pacelt šo šaubu punktu, eh, jo var gadīties tā, ka uh, ir trūkumi šajā jomā, ka nav tas attiecīgais noklājums. Paldies! Vispirms Kozlaukungam un tad uh, komisijas pārstāvim vēl vārds. Jā, no revīzijas palātas puses gribētu pateikties jums par šo diskusiju, eh, kas bija ļoti dzīvīga. Eh, to tā arī sagaidīja patiesībā. Esmu apmierināts, ka mūsu ziņojums jums ir eh, sniedzis vielu pārdomām, un vēl apmierinātāks esmu ar to, ka uh, Komisija jau ir reaģējusi un uzlabojusi tagadējās attiecības. Tagadējais uh, at, partnerattiecību pamatnolīgums uh, beigsies 2020. gadā, un tāpēc, manuprāt, ir pietiekami daudz laika, lai apspriestu nākamos soļus. Tātad esmu gatavs turpināt mūsu diskusiju šeit un arī citur. Paldies, Abermontas kungs, lūdzu. Jā, paldies. Svarīgi ir tas, ka rīcības plānā mēs paredzam arī citu sasniegumu auditu 2020. gadā visajam multimēdiju darbiem, un ne tikai ziņāms. Te ir runa ne tikai par apraidi, bet eh, arī par uh, datu žurnālismu. Un uh, mēs negaidām te tikai pasīvi jauno komisiju, mēs uh, tiekamies ar iesaistītajām pusēm, kuriem uh, interesē um, raidīšana Eiropā. Mēs tātad um, izstrādājam dažādas iespējas, dažādus variantus, raugāmies, kāds varētu būt budžets, uh, kādas varētu būt izmaksas, ja būtiski tiktu samazināts finansējums eiroņūs, vai ja tiktu izvēlēts pilnīgi cits modelis. Mēs to izdarīsim, tad mēs atkal vērsīsimies pie jums. Paldies Kozlova kungam, revizijas palātas pārstāvim, kas sniedza mums šo ātro stāvokļa apskata prezentāciju. Paldies par šo te vielu pārdomām un paldies Ambar Montes kungam no komisijas, kurš ļoti atklāti ar mums runāja, un jums visiem grib pateikties par dzīvīgo un tomēr lietišķo debatu. Es domāju, ka šis eh, jautājums mūs vēl nodarbinās turpmākajās nedēļās. Paldies Monikai Holmejerai, kā budžeta kontrolas komitejas priekšsēdētājai. Es domāju, ka mēs eh, vēl abas pie šī jautājuma eh, strādāsim abās komitejās, lai šeit rastu tādu saprātīgu risinājumu un varētu to pārstāvēt uz ārpusi. Līdz ar to, jā, paldies jums visiem, un līdz ar to pārējām pie nākamā darba kārtības punkta. Šeit, proti, ir runa par komisijas delegēto regulu, ar ko papildina uh, Eiropas parlamentu un padomas regulu numur 1295 2013, nosakot kvalitatīvas un kvantitatīvas darbības papildu rādītājus. Šeit ir uh, runa par deleģētā tiesību akta prezentēšanu programmai Radošā Eiropa. To darīs komisija. Esam šodien ielūguši komisiju prezentēt šo deleģēto tiesību aktu, kas papildina regulu. Tie deputāti, kas bija kulti iepriekšējā sasaukumā, aicinu tos, kas atstāja eh, zāli, dariet to lūdzu klusām, lai mēs varam turpināt darbu. Mēs jau esam iekavējuši, tāpēc lūdzu ātri dodieties ārā no zāles un dariet to klusām. Tas attiec arī uz Forlasu kungu un viņa kolēģi. Lūdzu, turpiniet sarunas uh, ārpusē. Lūdzu, izejiet no zāles, ja vēlties uh, sarunāties, jo mums ir jāturpina sanāksme. Lielas paldies! Uh, die Mitglieder, die Tie deputāti, kuri jau iepriekšējā sasaukumā bija kultu komitejā, noteikti atceras daudzās diskusijas par to, ka mēs runājām, ka mums ir vajadzīgi kvalitatīvi un kvalitatīvi indikātori šai radošās Eiropas programmai komisija. Eh, Delģētā tiesība akta eh, procedūru uzsāka un mājā tad tika pieņemts šis tiesība akts. Uh, tā kā bija jaunās vēlēšanas, tad eh, komisija tomēr nevarēja parlamentam nosūtīt šo tiesību aktu. 18. Eh, jūlijā mēs to saņēmām. Es nezinu, vai visiem jau ir bijusi iespēja tajā ieskatīties, jo tas eh, ienācās vasaras pārtraukumā. Parlamenta iebildes termiņš un arī pārdomēji tāds ir noteikts 18. septembris, tātad ļoti drīz. Tāpēc es lūdzu šo delģēto tiesību aktu arī izskatīt un uh, kultu koordinātori uh, to skata. Mums ir jāieceļ referenti un ēnu referenti. Varbūt, ka mums vajadzētu pagarināt šo iebildes uh, termiņu, un mums ir jāizskat šis tiesību akts, lai varētu to pienācīgi izskatīt attiecīgajās komitejās, un pēc koordinātoru lēmuma es informēju komisiju par šī termiņa pagarināšanu. Jaunais uh, termiņš ir 18. novembris, un tad mums ir nedaudz vairāk laika to visu izskatīt. Pirms tam kultūras komiteja tomēr ir jāie, uh, jānosaka sev uh, iekšējais termiņš, lai varētu iebildumus celt. Ja kāds kultu deputāts eh, pēc diskusijas eh, grib iebilst pret šo tiesību aktu, tad jāsūta ēpasts man un kultu sekretariātam eh, pieteikumu formā angliski lai mēs varam ievērot termiņu. Šis uh, iebildumu celšanas termiņš ir 12. septembris 12. dienā, lai, ja nepieciešams, oktobrī varētu par to balsot un tad varētu ievērot vēl šo 18. novembra termiņu. Ja neviens neiebildīs pret šo piedāvāto tiesību aktu, tad kulta komiteja pirms 18. novembra nekāds pasākums neveiks. Tagad vispirms gribētu dot vārdu komisijai uz desmit minūtēm, lai tā mūs var informēt tā vispārīgi, un tad deputāti varēs uzdot jautājumus. No komisijas eh, ir eh, Delgado kungs ieradies un Dorsona kungs abi divi varēs tad izteikties. Kurš pirmais gribētu sākt? Delgado kungs, lūdzu, jums vārds. Labrīt, paldies, priekšsēdātājs kundze. Tāds plašāks uh, ieskats mūsu darbā. Uh, mums jau ir plaši indikātoru kopums. Uh, bet vidusposma pārskats bija ļoti pozitīvs par šo programmu. Tika atklāti daži ierobežojumi konkrētajiem šo, tagad pastāvošiem indikatoriem. Regulas mērķis uh, ir eh, papildināt indikators, jo tas ir vienīgais, kas ir atļauts uh, eh, delģētās likumdošanas ietveros, un ir iekšēja procedūra, lai sagatavotu delģēto tiesību aktu, un 2018. gada decembrī mums bija ļoti plašas diskusijas ar dalībvalsts izvirzītiem ekspertiem, kas bija balstīta uz uh, pirmo komisijas priekšlikumu, un kultu komitejas sekretariāts bija ielūgti un piedalījās kā novērotāji. Pēc tam mums bija dienas konsultācijas komisijā, un šeit mums ir priekšlikums, kas ir visas šīs iekšējās un ārējās debats rezultāts. Uh, Piedāvātais indikātoru kopums, kas tiek piedāvāts, ir balstīts uz uh, indikatoriem, kas šeit ir pirmajā delģētās regulas pantā. Ir vispirms četri papildu indikatori, kas ir saistīti ar vispārīgo mērķi programmai, un tie ir jau pastāvošu indikātoru uh, precizējumi patiesībā. Pēc tam uh, Otrajā pantā mums ir uh, pieci konkrēti uh, mērķu indikātori, kas ir tagadēju indikātoru specifikācija, uh, bet mums bija arī kvalitatīvie indikātori, vispārīgi kvalitatīvie indikātori 4. punktā un specifiskie mēdīju kvalitatīvie indikātori 5. punktā. Trešā grupa ir saistīta ar mēdījiem, un tagad došu vārdu savam kolēģim Mārtiņam Dālsonam. Vēlāk viņš varēs par to stāstīt. Un uh, visbeidzot par kultūru. Tas ir saistīts ar konkrēto kultūras mērķi. Tur ir vēl deviņi specifiski indikātori, un tie ir ļoti konkrēti, un jūs redzat, ka mēs uh, cenšamies tiešām tādus ļoti precīzus indikātors noteikt konkrētiem pasākumiem. Šeit galvenais uh, punkts ir bijis informācijas sistēmas. Mēs kopā ar mūsu kolēģiem no izpildu aģentūras esam izstrādājuši uh, tādu datu vākšanas uh, procesu. Tas ir ilgs laiks, lai pārbaudītu indikātora dzīvotspēju. Tas nav viegli izveidot jaunu indikātoru, un drīz jūs saņemsiet uh, tagadējo un jauno indikātoru ilustrāciju. Uh, ar monitoringa ziņojumu starpniecību, kur komisija regulāri izstrādās, bet es pieņemu, ka kolēģi turpmāko nedēļu gaitā šai komitejai nosūtīs arī šo monitoringa ziņojumu no 2018. gada. Es varu pastāstīt to plašāk, ja jums ir jautājumi, un tagad došu kolēģim vārdu lūdzu. Thank you very much. Uh, Lielas paldies šo. Kā jau mans kolēģis norādīja, mēs šos indikātorus uzskatām par iespēju kā mēs varētu nodrošināt labāku komunikāciju par šiem labajiem rezultātiem, ko nodrošina programma Radošā Eiropā. Mūsu galvenie centieni attiecībā uz šiem indikatoriem bija panākt labākus skaidrojumus par to, ko šī programma ir izdarījusi, un tāpat arī mēs vēlējāmies labāk kontrolēt rezultātus. Ar šiem indikatoriem mēs esam mēģinājuši galvenokārt vērsties pie trīs dimensijām. Pirmkārtām mēs vēlējāmies aptvert kultūras daudzveidīguma un ekonomiskās konkurētspējas divpusējos mērķus audio, audiovizuālajā industrijā, tātad vairāk pievēršoties tieši audiovizuālajai pusē. Pirmkārtām mums ļoti būtisks indikators ir uh, starptautiskā atpazīstamība, un to arī mēs esam panākuši ar šiem mēdīju atbalstītajiem pasākumiem. Mēs redzam, ka šeit ir tāda mm, jūtama kultūras vērtība, mēs arī redzam, ka ir nodrošināta daudzveidība šie projekti nāk no dažādām Eiropas valstīm, un tāpat arī konkurētspēja tirgū. Šī kritis, kritiķu atpazīstamība, atzi, atzinība nodrošina arī labākus ekonomiskus rezultātus. Vēl viens piemērs, kā mēs esam mēģinājuši aptvert gan daudzveidīgumu, gan arī konkurētspēju, ir dzimuma līdzsvars. Kā jūs zinat, šis kritērijs ir ļoti nozīmīgs, jo īpaši audiovizuālajā industrijā pēdējā laikā. Eiropā Sieviešu un vīriešu līdztiesība ir viena no pamatvērtībām, un tas arī ir konkurētspējas elements. Mums ir galu galā jāizmanto viss talants, kāds piemīt sabiedrībai, un sievietes galu galā ir 50% no sabiedrības, un tieši tāpēc dzimumu līdzsvars ir tikai un vienīgi loģisks iznākums. To mēs esam jau norādījuši komisijai, mēs esam nodrošinājuši šos indikātorus, kas ļauj piedalīties programmā arī sievietēm. Uh, mēdījos eh, šie rezultāti ir ļoti pozitīvi. Piemēram, 50% no dalībniekiem mūsu mācību programmās ir sievietes. Protams, ka vēl varētu daudz ko darīt, un mēs turpināsim to visu cieši kontrolēt. Otrā dimensija, ko mēs esam mēģinājuši iekļaut eh, savos indikātoros, ir šī kopējā industrijas vērtība ķēde. Lai nodrošinātu labāku ietekmi, mēs saprotam, ka mums ir vajadzīgas gan mācības, gan arī darbu radīšana, gan arī darbu izplatīšana. Mūsu indikātori aptver visus šos galvenos aspektus. Mēs mēģinām aptvert arī to, kādā veidā šie darbi tiek piedāvāti dažādos kanālos. Te, protams, ir runa par kino, bet ne tikai par kino. Mēs runājam arī par televīziju un par tiešsaistes platformām. Visi šie mēdī ir aptvērti mūsu indikatoros. Šī vērtību ķēde ir jāizvērtē dažādos veidos, mums ir vajadzīgi dažādi datu kopumi. Mēs esam atlasījuši tos indikatorus, kur mēs varam apkopot datus katru gadu, tā lai mēs varētu salīdzināt situāciju pa gadiem. Un mēs arī esam izveidojuši um, atainojumu par tendencēm. Vēl viena dimensija, kas parādās indikātoros, ir kvantitatīvie un kvalitatīvie indikātoru kopumi. Skatītāju mērīšana, un tāpat arī mums ir jāpēta Eiropas uh, produktu tirgus daļa. Tas ļauj mums izvērtēt mūsu audiovizuālās industrijas stāvokli. Mēs, protams, atzīstam, ka ne visu var izmērīt, ne visu var saskaitīt, ne visur parādās kvantitatīvie indikātori. Ir jādomā arī par kvalitāti, proti novatoriskums mums ir jāpalīdz veicināt novatoriskumu. Arī tās parādās mūsu indikātoros. Pēdējais punkts, ko es vēlos pieminēt un ko jau pieminēja arī Žoao, mums ir izdevies uh, Mm, notestēt šos indikātorus e, monitoringa ziņojumā, ko mēs e, sagatavojām 2018. gadam, un tas tika nesen publicēts tiešsaistē. Mēs uzskatām, ka šajā monitoringa ziņojumā indikātori tiek atspoguļoti ļoti atbilstošā un vērtīgā veidā. Piemēram, ja runa par 2018. gadu, tad mēs konkrēti varam redzēt, kā mēdī ir palīdzējuši nodrošināt apritī. Uh, 400 jauni filmu projekti ir tikuši attīstīti, un tas atbilst 25% no Eiropas ikgadējās filmu produkcijas. Ir sniegts atbalsts arī mēdījiem, un ir nodrošināta 500 filmu izrādīnā, izrādīšana kinoteātros visās valstīs. Tāpat arī Eiropas audio-vizuālā observatorija ir sniegusi savu uh, izvērtējumu, un mēs redzam, ka pārobežu aprite ir palielinājusies, kam, protams, ir pozitīva ietekme. Paldies! Liels paldies! Es domāju, ka Bantīngas kundzē bija jautājums par dokumentiem. Dokumenti ir elektroniskā veidā pieejami, un visi ar tiem var iepazīties. Jūs eh, tos varat atrast eh, sanāksmju dokumentu sadaļā e-komitī eh, mājaslapā. Un viss ir teicis nosūtīts arī pa e-pastu. Mm, referents Mirīdijā nav klāt, tāpēc došu vārdu tagad ēnu referentiem. Frankovska kungs ir klāt un arī Mohamada kungs, un tāpēc pirmais tagad Frankovska kungs. Paldies, priekšādātāji! Paldies arī par prezentāciju. Mums ir ļoti noderīgi saņemt šādu informāciju, tāpēc, ka ir sākušies trialogi par programmu Radošā Eiropa. Kvantitatīvie un kvalitatīvie indikātori ir ļoti labs veids, kā izvērtēt programmas um, rezultātus. Man jo īpaši interesē kvalitatīvie indikātori. Es gribētu zināt, kā jūs esat ieplānojuši izvērtēt Eiropas pievienoto vērtību un kultūras daudzveidīgumu. Thank you. Paldies. Saraksts ir šeit. Komisija ir nākusi klajā ar ļoti konkrētiem priekšlikumiem, un šie priekšlikumi ir atrodami šeit dokumentā. Kā jūs redzat, kvalitātes indikātori galvenokārt attiecas uz 1.2.4 um, pāntu. Tātad te ir runa par te, programmu atbalstā tehnoloģisko novatoriskumu. Un, ja runa par kvalitāti, tad eh, ir jāizturās ļoti plaši, tāpēc, ka um, mums ir jāatrod tādi iekšējie mehānismi, ir jāsaprot, kas ir bijis pats veiksmīgākais un ko par tādu varētu uzskatīt. Es vēlētos jums atgādināt, ka programmas atlases tiesības ir ļoti sarežģītas. Tikai 6% no iesniegtiem projektiem tiek finansēti. Jau pašā sākumā kvalitāte ir ļoti augstā līmenī, un mums parasti nav grūti definēt to, kas tad eh, kvalitātes ziņā ir izrādījies kā pats veiksmīgākais. Es atvainojos, Dolsona kungs arī vēlējās runāt, lūdzu. Paldies! Es vēlējos papildināt kolēģi teikto. Šajā deleģētajā aktā šis konkrētais indikātoru kopums attiecas uz pašreizējo programmu, kas beigsies 2020. gadā. Un tā ir rekomendācija, kas tika iekļauta vidējā termiņa pārskatā 2017. gadā. Protams, mums ir paredzētas arī jaunas prioritātes un jaunas aktivitātes, un šīm jaunajām aktivitātēm tiks gatavoti jauni indikātoru kopumi. Vēlējos norādīt, ka šie divi pasākumi ir ļoti atšķirīgi. Bet vēlējos norādīt, ka viena no jomām, kur tiks izmantoti kvalitatīvie indikātori, ir inovācijas. Un, ja ir runa par inovācijām, mēs šeit saskatām trīs galvenās jomas - mākslinieckā, uh, biznesa un tehnoloģiskā inovācija. Mēs izmantosim visu mūsu rīcībā esošo informāciju ar mūsu projekta ziņojumiem. Tātad tie ir galīgie ziņojumi, kas mm, tiek gatavoti pēc uh, projektu uh, nepārtraukta monitoringa. Mēs arī regulāri vedam dialogu ar visām iesaistītajām pusēm, un, ja runa par informāciju, tad uh, Mēs šeit iepazīstamies ar specializēto presi, mēs um, ņemam vērā, piemēram, kritiķu analīzes, kas mums kalpo kā pierādījumi. Mohameda kunga nav klāt. Neredzu, ka kāds vēl vēlētos uzdot jautājumus. Es pati gribētu uzdot jautājumu, tātad šie eh, kvantitatīvie un kvalitatīvie indikātori. Pirmkārtām gribēju jautāt par um, to, kādā veidā tiek atlasīti šie projekti. Vai indikātori ir visiem publiski pieejami tā, lai projektu iesniedzēji vai arī projektu attīstītāji varētu zināt, kādi tad kritēriji tiek izmantoti komisijā, lai mm, nodrošinātu projektu atlasi, vai šādā veidā šie projektu veidotāji var uzlabot savus projektus. Gribēju jautāt, tātad, vai šis dokuments ir pieejams visiem, vai tas ir tikai vienīgi iekšējs dokuments? Paldies, priekšādātāji! Nē, tas nav iekšējs dokuments, un pēc iebildumu iesniegšanas mums ir arī vienošanās par papildu indikatoriem ar parlamentu un padomi. Deleģētais akts būs publisks dokuments, un kritēriji jau ir definēti. Kā jau mani kolēģi paziņoja, Komisija ir paredzējusi katru gadu publiskot monitoringa ziņojumu, kas balstās uz pilnu kritēriju kopumu. Tātad te ir runa par uh, tiesisko pamatu, tāpat arī par dažādiem jauniem kritērijiem, kas tiks definēti deleģētajā aktā. Datus mēs apkopojam dažādos posmos. Mēs uh, apkopojam datus pieteikuma posmā, kur pieteicēji mums definē, kāda ir projekta mērķi, un mēs apkopojam datus arī īstenošanas posmā un tad, kad projekts ir pabeigts. Tātad eh, šeit ir laika nobīde. Starp pirmo datu apkopošanu, kāda mm, projekts tiek iesniegts, un tad dažkārt paiet 2, 3, 4 gadi līdz projekta pabeigšanai. Un mm, galvenie dati, protams, ir pabeigšanas dati, jo dažkārt šīs eh, projekts ir tikai plāns un nedod konkrētus rezultātus. Tieši tāpēc mums ir vajadzīgs eh, tāds komplicēts mehānisms, lai mēs varētu koriģēt datus tad, kad eh, projekts tiek pabeigts. Tas mazliet atšķiras no atlases kritērijiem. Atlases kritēriji tiek publiski izziņoti, un projektu iesniedzēji pat zina, mm, cik liels svars tiek piešķirts šiem kritērijiem. Uh, Protams, ka um, pastāv arī dažādas atšķirības, ņemot vērā, kura programma tiek izmantota. Tas netiek darīts attiecībā uz katru projektu, taču iesaistītās puses to visu labi zina, jo monitoringa ziņojums tiek visiem publiskots. Tātad uh, ir skaidrs zināms, cik uh, pierādījumi ir būtiski. Vai jums ir kādi jautājumi par procedūru vai arī par saturu? Neredz, ka kādam būtu jautājumi. Liels paldies jums par dalību, liels paldies par skaidrojumiem. Bantings kundze, es atvainojos, bet man ir komentārs par procedūru. Jūs šeit lūdzāt sniegt konkrētus komentārus par tādu ļoti konkrētu dokumentu. Uh, Mm, debašu nosaukums īsti neatbilst iesniegtai dokumentācijai. Dokumentācijā tiešām ir atsauce uz programmu Radošā Eiropa pirmajā punktā, taču Radošā Eiropa neparādās nec dokumenta nosaukumā, nec arī virsrakstā. Es esmu šeit jauna deputāte, un es īsti nezināju, ka šīs dokuments attiecas uz šo sanāksmi, tāpēc esmu palēdzu garām pilnīgi visu, ko jūs teicāt. Šīs dokuments nav garš. Uh, Es gribētu lūgt, lai nākotnē jūs izdrukātu pāris eksemplāru un atnestu tos uz zāli. Ja runa par detalizētām diskusijām, tad izdrukāt eksemplāri ir ļoti noderīgi. Es pati varu tos izdrukāt, bet lūdzu nodrošiniet, lai Mm, darba kārtībā parādītos eh, tas pats dokumenta nosaukums. Esmu darbojusies radošajās industrijās, esmu strādājusi uh, kā uh, neatkarīgā darbinieca, esmu strādājusi arī vairākus gadus BBC. Un uh, pēdējie komentāri nav dzirdami, jo mikrofons ir izslēgts. Komisijai šeit nav nekā sakāma. Jūs drīzāk varētu adresēt savu jautājumu sekretariātēm. Uh, Šis dokuments tika visiem nosūtīts kā deleģētais akts par kvalitātes standartiem. Es to saņēmu, es nesaprotu, kāpēc jūs to nesaņēmāt. Mēs pārbaudīsim. Mēs nodrošināsim, lai nākotnē nekas tāds neatkārtotos. Parasti visi saņem dokumentus, un parasti komitejā mēs izmantojam e-komitīju lapu, lai taupītu papīru. Lielākā daļa no jums nevēlas saņemt dokumentus tikai sanāksmē, un tieši tāpēc tie tiek nosūtīti elektroniski, lai jūs ar tiem varētu iepazīties jau ātrāk pirms sanāksmes. Tātad eh, mums ir jāpārbauda, vai šeit varbūt ir pieļauta kļūda, izsūtot dokumentus. Mans ieteikums būtu vienmēr ieskatīties eh, kultu ēpastos. Tie ir ēpasti, kas tiek nosūtīti no kultūras komitejas sekretariāta. Dažkārt tie tiek nosūtīti vasaras atvainājuma laikā, varbūt šajā gadījumā tā tas arī ir noticis. Mēs pārbaudīsim, lai nākotnē nekas tāds neatkārtotos. Vēlējos izteikt dažus komentārus par procedūru. Tātad termiņš mums ir līdz 12. septembrim, 2012. un Jūs varat nosūtīt e-pastu priekšādātājai un kultūras sekretariātam. Lūdzu, rakstiet šos komentārus angļu valodā, ja jūs vēlaties noraidīt deleģēto aktu. Un pretējā gadījumā šis deleģētais akts tiks pieņemts. Tātad līdz 12. septembra 2012. ja jūs vēlaties iebilst pret šo deleģēto aktu. Paldies! Tagad eh, pēdējie punkti Nākamā sanāksme ir paredzēta pirmdien, 23. septembrī, pulkstens 3. Eh, pēcpusdienā, un otrdien, 24. septembrī, no 9. līdz pat eh, pēcpusdienai. Un eh, tagad vēlu visiem mm, jauku atlikušo nedēļu, un koordinatoriem savukārt vajadzētu palikt zālē. Nīnes kungs. Es atvainojos, ka iejaucos, bet man ir pēdējais jautājums. Es esmu starp grupā attiecībā uz radošajām personām kultūrā, lai palīdzētu māksliniekiem, lai viņi varētu vairāk kaut ko panākt. Nu, es pagaidīšu, kamēr beigsies zālē sarunas. Varbūt jūs varētu turpināt tērzēt ārpus zāles, jo pārējie vēl piedalās sanāksmē. Lūdzu, runājiet mikrofonā. Es vēlējos runāt par eh, radošo personu starpgrupu, tātad tur ir runa par šo radošo personu tiesībām. Mums ir jānodrošina nākotne šai radošajai Eiropai. Mums ir arī radošo industriju starpgrupa, runāju ar Ēleru kungu, kurš šiet vāda šo starpgrupu, un viņš teica, ka būtu labi, lai abas puses tiktu iekļautas. Ja jūs interesē šī starpgrupā, lūdzu vērsieties pie manis. Ārpus zāles es jums varu sniegt vairāk informācijas, nosūtīšu to visiem arī deputātiem, bet, protams, vēršos pirmkārtām pie kultūras komitejas par šo svarīgo jautājumu. Paldies par šo iniciatīvu! So, sorry, to stay here in the room so that we can follow up with the coordinators meeting. Thank you. Tūlīt sekos koordinātors.